saistīt Eiropas žurnālistu izdošanu vai Turciju? Vai arī uh, sagūstīt šos uh, Eiropas žurnālistus, uh, aizturēt viņus un ko jūs teiksiet tad? Vai arī tad jūs teiksiet, ka ir ticis pārkāpts Irānas, Turcijas vai kāds cits valsts noslēpums? Tāpēc lūdzu neuzņemieties Ponciju un Pīlātu lomu, uh, jo vārda brīvība un uh, trauksmes cēlā aizsardzība ir izšķirīgi jautājumi. Paldies! Uh, Anna Gomeša vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet uz to? Es piekrītu kolēģim Kuluglu tajā, ka jā, šī tik tiešām ir Politiski iestādi mums ir jāpieņem politisks uh, viedoklis, un mēs to sakam, ka nevajadzētu būt šādai izdošanai uz ASV, bet no otras puses mēs sagaidām, ka tiesas tā skaitā arī apvienotajā karalistē, kas diemžēl joprojām paliks Eiropas Savienībā, lai tās īstenotu pamatiesību hartu, līgums un balstoties uz juridiskiem, uh, tiesiskiem un nevis politiskiem pamatiem, uh, Eh, tiktu pieņemt lēmumi, lai eh, novērstu izdošanu uz valsti, kurā joprojām ir spēkā nāvisots. Vai jūs piekrītat man tajā, Kuluglukungs? Pilnībā piekrītu. Mums jānā uh, eh, klajā ar paziņojumu. Mēs esam paziņojuši, paziņojuši un paziņojuši par Venecuēlu, Turciju, par pilnīgi visu. Un jūs, cienījamais kolēģis, tagad runājat par um, juridisko procesu. Uh, Vai tas ir ticis ievērots arī citu valstu gadījumā? Mēs e, īstenojam intervenciju, nākam klāt ar paziņojumiem. Kāpēc ne šajā gadījumā? Kāpēc? Tāpēc, ka apvienotās karalists valdība ir nonākusi neapskaužamā situācijā Brexit dēļ, un šobrīd uh, valdība cenšas aizmālēt acis ar šo Assange lietu. Uh, Tas nav pareizi. Jūs esat politiķis un jums ir jāpieņem nostāja. Jūs esat par vai pret izdošanu? Thank you very much. You were called. You have the right to answer. Lielas paldies. Jums ir iespēja atbildēt. Uh, Chair, I very much appreciate you giving me the opportunity. Es tik tiešām novērtēju to, ka devāt man iespēju atbildēt. Šis ir uh, tiesisks jautājums. Viss punkts. Tas ir tiesisks jautājums. Ja jūs esat advokāts politiķiem, kuri iejaucas uh, tiesu procesā, tad to var saprast. Un tas ir saprotams viedoklis, taču es diemžēl tam nepiekrītu. Bet, nu, tāda ir jūsu iespēja. Jums ir iespēja nākt klajā ar šādiem argumentiem, tas ir um, pretēji tam, kā darbojas rietumu demokrātija un, un iestādes. Um, Tiesu uh, varas un izpildvaras nošķiršana ir absolūti izšķirīga. Paldies! Nākamā Mirāns kundze uz vienu minūti. Jā, lūdzu, jums vēl viena iespēja, Kuloglo kungs. Vēlos uzdot jums sekojošu jautājumu, kolēģi. Kā tad ar to, kas notiek Turcijā? Vai Turcijai taisnība, kad tā saka, ka tā ir uh, tiesiska rīcība un ir jāievēro tiesiskais process Turcijā un nevajadzētu iejaukties? Nu tad kāpēc? Kāpēc mēs esam nākuši klajā tik daudziem paziņojumiem par notiekošo Turcijā? Kāpēc? Šis varētu būt retorisks jautājums. Vai jūs vēlaties uz to atbildēt? Tik tiešām pāris sekundes. Tas, par ko kolēģi cīnās, ir uh, par to, lai Britu valdība iejauktos tiesu procesā Anglijā. Un tas, ko jūs sakat, Turcija, mums vajadzētu uh, iejaukties. Es pilnībā piekrītu jūsu kritikai par Turciju, un es tik tiešām vēlētos, lai mana valdība un citas valdības skaidri pateiktu, ka Turcija nekad nekļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti, neatkarīgi no tā, vai apvienotā karalists tajā paliek vai nē. Liels paldies! Uh, abas puses tika uzklausītas, jūs varat ieslīgt dziļākās pārunās uh, vēlāk, un tagad vārds Mirāns kundzei. Man bija paredzēta tikšanās ar Asanšu pirmdien, bet es nevarēju doties uz šo tikšanos, jo viņš tika aizturēts. Aizsardzība pret nāvis sodu. Nu, tas nav vienīgais. Mēs necenšamies glābt Asanžu no nāvis sodu, mēs cenšamies aizstāvēt vārda brīvību presē. Uh, valstī, kurā šis tiesu process nebūs taisnīgs. Ekvadora neievēroja patvērumu tiesības un ir skaidrs, ka Asanš varētu tikt aizturēts un palikt cietumā, palikt cietumā eh, gadiem eh, ilgi. Uh, Diemžēl mēs nevaram saņemt ā, garantijas no ASV arī par to, ka netiks ā, izpildīts nāves sods. Ekvadora apgalvo, ka nāves sods netiks ā, izpildīts, bet tā nav garantija, lai mēs varētu izdot Asanžu. Mēs pieprasām kaut ko darīt šajā situācijā. Uzbrukums, tas ir uzbrukums vārda brīvībai. Mēs nedrīkstam pieļaut Asanža izdošanu, jo pretējā gadījumā visi žurnālisti tiks apdraudēti tikai tāpēc, ka viņi ir runājuši par korupciju un citiem gadiem. Lielas paldies, un tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové dnes jsme zde odhlasovali směrnici ve které. šodien mēs balsojām par direktīvu, kas ir svarīga e, runājot par sabiedrības interesēm. Un mēs domājam arī par sabiedrību kopumā. Šajā kontekstā, manuprāt, ir svarīgi, ka visi lielie skandāli, kas kopš 2014. gada ir nākuši klajā, piemēram, Benelux līgas, Panamas dokumenti un tā tālāk, bija iespējami tikai pateicoties atsevišķiem trokšņcēlājiem, kuri uzstājās sabiedrības interesēs. Un es domāju, ka Džulians Asāžs ir pāronis man pašreizējā situācijā ir jāņem nopietni. Ir svarīgi aizsargāt rokšņu cēlājus, un tas attiecas arī uz Asanžu. Mēs zinām, kurš eh, prezidents eh, ASV pat labam ir vadošais, un ir svarīgi tāpēc neizstot viņu ASV. Paldies, un tagad komisijas vārdā Jurovas kundze. Lūdzu. Paldies par diskusiju. Es vienkārši gribētu atkārtot to, ka mēs eh, paļaujamies uz Anglijas tiesu neatkarību un profesionalitāti. Un es esmu pārliecināta, ka pamatiesības un eh, godīgas tiesas tiesības tiks iemantotas, eh, ievērotas tieslēmumas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! tagad Čio kundze, dāmas un kungi. Noslēgumā es gribu pateikties par iespēju piedalīties e, šīs te e, debatēs. Mēs esam pārliecināti, ka, e, ka turpināsim sekot notikuma attīstībai un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētāja, un līdz ar to šodien ir slēgta, jo darba kārtība izsmelta. Turpināsim darbu rītdien, pulksten 8.30 jau. Darba, darba kārtība ir e, publicēta Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Un tagad ar labu nakti. Paldies par darbu!